vienkāršu normatīvu procedūru saskaņā ar uh, reglamenta 74. pantu. Paldies uh, visiem! Tagad mēs varam ķerties pie šodienas darba kārtības. Tā jums ir izdalīta, grozējumu tajā nav. Otradien un ceturtdien politiskās grupas vēlas. Uh, izteikt mutisku jautājumu par tirsniecības noliegumu ar Kolumbiju un Peru. Līdz ar to šis jautājums tiks izskatīts ceturtdien, tiks izskatīts uh, otrdien pēcpusdien un nevis ceturtdien. Līdz ar to Kazaka ziņojums par makrofinanšu palīdzību trešām valstīm tiks skatīts nevis otrdien, bet ceturtdien ceturtdien pēcpusdienā. Ja par to nav iebildumu, tad eh, darba kārtība tiek pieņemta. Paldies, eh, mani pārsteidz parlamenta prioritātes eh, šonedēļ. Mēs gribējam skatīt mutēsku jautājumu par situāciju piena sektorā. Šis jautājums netiks izskatīts. Mēs vēlreiz skatīsim tādu tēmu kā uh, homofobija. Mēs uh, runāsim par diskrimināciju, uh, par uh, cilvēku tiesībām, bet um, kāpēc mēs nerunāsim par ekonomikas prioritātēm, kas ļauj pieņemt, ļauj veicināt ekonomikas izaugsmu? Kāpēc tā vietā mēs runājam par homofobiju? Jūs um, zināt, ka tieši politisko grupu uh, prezidenti lemj par prioritātēm, es uh, nodošu tālāk, ka cilvēki vēlas runāt par piena sektoru, nevis par homofobiju, un tad skatīsimies, ko izdosies panākt. Lūdzu, Odīkungs. Paldies priekšsādātāji. Valstu valdību vadītāji neformālajā padomē tie, kas Un parasti Eiropas padomes prezidents piedalās šajā sanāksmē. Uzstājas, jūs uzstāsieties ar runu tur, manuprāt, septiņos, bet kas tagad notiek ar padomes prezidentu? Viņš piedalīsies vai ne? Un kāpēc nepiedalīsies, ja tā tas ir? Nu, jūs tā mani pārsteidzāt nesagatavotu, jāsaka godīgi. Es, eh, es eh, mēģināšu uzzināt, kāpēc Van Rompē kungs nepiedalīsies. Nu, bet īstenībā jums taisnība. Jā, es zinu. Van Rompē eh, kungs. Uh, negribēja piedalīties šādās sanāksmēs, bet um, īstenībā es piekrītu kolēģim, vajadzētu viņam piedalīties. Vajadzētu viņam uzklausīt parlamenta nostāju, un priekšsādātā kungs es uzskatu, ka būtu biežāk viņš jāaicina. Uh, Būtu ļoti labi, ja viņš arī biežāk nāktu šeit pie mums mm, uz parlamentu. Labi. Es to nodošu tālāk. Da, nu, vismaz līdz ģimenes fotografijas uzņemšanas um, parlamenta pozīciju stingri paudīšu. Ja citu komentāru nav, tad um, mēs. Uh, skatīsim darba kārtības punktus, un pirmais punkts ir Busutila kunga ziņojums par iekšē tirgus um, rezultātiem. Tagad vārds ir Busutila kungam četras minūtes. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pēdējā laikā ļoti daudz tiek runāts par izaugsmi un par to, kā veicināt Eiropas Savienības.